Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Dāmas un kungi, kolēģi. Sāksim balsojumu. Pirmkārtām esam aicināti balsot par ES stratēģiju Adrijas un uh, Jonijas uh, jūru reģionām. Protams, arī uh, šī reģiona salās. Vai referents kundzei kas piebilstams? Lūdzu. Liels paldies! Uzskatu, ka esam lieliski pastrādājuši, ir sagatavots labs atzinums par ēst stratēģiju Adrijas un Jonijas jūru reģionā. Šajā reģionā dzīvo 18 miljoni iedzīvotāji, 8 valstis, no tām ir ES dalība valstis, pārējās ir tādas, kas labprāt iestātos Eiropas Savienībā, tāpēc ir ļoti svarīgi pievērsties šim reģionam. Esmu arī NV grupas referente un ceru, ka šādā te kapacitātē atzinumu kvalitāte ir kļuvusi jo labāka. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šai darbā. Jā, labi, nu tad balsosim. Pirmais par, pret, atturas, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret, attur, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, pārbaudām, Beidzam balsot. 30 pār, 31 pret, neviens neaturas noraidīts. Piektais. Par. Pret. Atturas pieņemts. Sestais. Par. Pret. Atturas noraidīts. Septītais. Par. Pret. Atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturas, pieņemts. 28 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 4 par, pret, atturas, Noraidī, pieņemts. Piek, piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Līdz ar to esam nonākuši pie 44. par pret atturas noraidīts. 45. par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas noraidīts. Gala balsojums. Balsojam elektroniski. Balsojam. Beidzam. 52 pār 9 pret 1 atturas. Pieņemts. Apsveicu. Referenti. It īpaši uh, liels prieks par to, kā atvieglojat mūsu dzīvi un darbu, piedāvājat kompromisa eh, grozījumus. Piektais punkts mūsu darba kārtībā - šī brīža politiskā situācija Afganistānā. Eh, referents kundze vai ko sacīsiet? Jā, man pat nav nekas eh, piebilstams šajā sarunā, bet ja ēnu referentiem būtu kas piebilstams, tad to labprāt uzzinātu, kas viņiem ir Eh, uz sirds. Nu, tādā gadījumā vai kāds no ēnu referentiem vēlētos ko piebilst? Eh, Austrevičus eh, kungs, paldies priekšstādātāji, kolēģi, patiesi. Šis process bija ilgs un mokošs. Daudzi priekšlikumi izrādījās neatbilstoši mūsu interesēm, mūsu nostājai, un redzot šo garo eh, balsojuma punktu sarakstu, jāteic, ka daudz no tiem ir izšķiroši. Tāpēc aicinātu uh, balsot vienu reizi par dokumentu kopumā. Tas uh, būtu daudz tālredzīgāk un arī ietaupītu laiku. Uh, Breides kungs. Mēs atbalstām Austrēvičus kunga aicinājumu. Mm, arī mēs eh, aicinām atbalstīt Austrevičus eh, eh, aicinājumu. Nu, labi, saka priekšsēdētājs, būs balsojums par visu uzreiz. Nu, ja visi to vēlas, nu tad tā arī darīsim. Lozingas skundze. Es kategoriski iebilstu pret eh, šādu aicinājumu. Tas ir absolūti nedemokrātiski. Mums ir jābalso par katru grozījumu. Nu, labi. Eh, vairāku grupu pārstāvji aicina balsot blokā, kurš no klātsošiem atbalsta uh, šādu rīcību. Kurš pret? Kurš atturas? Šķiet vairākums. Kas atbalsta e, šai, šim atzinumam piedāvātos grozījumus par? Pret? Atturas? Tas nozīmē, ka grozījumi līdz ar šo tiek noraidīti. Gala balsojums pār atzinumu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Divi pār, 34 pret, 17 atturas noraidīts. Līdz ar to esam nonākuši pie 16. gada budžeta jautājumu. Dod vārdu Breides kungam, referentam. Mr. Preda, you have the floor. Pēdas kungs lūdzu. Šī ir jūs iespēja izteikties. Eiropas Savienības eh, budžets 2016. gadam. Paldies priekšstādātāji, man jau likās, ka mēs, vēl, kā jau mēs piepriekšējā punktā, priekšsēdētājs. Ik viens, kas šobrīd pļāpā, eh, ar šo dod savu piekrišanu piedāvātajam budžetam 16. gadam, saka priekšsēdētājs no zāles skan Trēdas kunga balss. Man jau likās, ka mēs joprojām par Afganistānu, bet par budžetu man nekas daudz nav piebilstams. Man šķiet, ka mans skatījums ir atzinuma projektā skaidri izklāstīts, tas ir jūsu rīcībā, bet, nu, esmu vairāk kā gatavs ar jums pārunāt jau kādus jautājumus, kas jums šķiet būtiski. Uh, lai strukturētu mūsu sārunu un šo lēmumu, aicinu rīkoties šādi. Esat vakar tātad saņēmuši atzinuma projektu, tāpēc pirmkārtām ierosinu uh, atbalstīt uh, komisijas budžeta projektu 16. gadam un iebilst pret piedāvāto samazinājumu padomes budžetā uz mūsu ārpolitikas rēķina. Tam ir jābūt kā atjaunotnes eh, budžetam eh, un līdz ar to samazinājums nav pieļaujams. Otram kārtām vēlos skaidri un gaiši pateikt, kādas mūsu ieskatā, kādām ir jābūt komisijas prioritātēm. Tas ir atzinuma projektā, un to atspoguļo un pauž arī mūsu ierosinātie grozījumi budžetā. priekšlikumi. Kaimiņa attiecību uh, politika ar austrumu un dienvidu uh, kaimiņu reģionu valstīm ir uh, pelnījusi tik lielu atbalstu kā nekad, un šeit ir jābūt ne tikai vārdiem, bet arī darbiem. B. Otram kārtām. Mūsu cilvēktiesību politikai, demokrātijas atbalsta politikai, tā ir vērtību politika, kas ir bijusi Eiropas integrācijas pamatā. Trešām kārtām mums ir jāintensificē attiecības ar kandidātu valstīm, un šeit ir nepieciešams aktīvāks atbalsts un iesaista. Ceturtām kārtām mūsu klātesamība tuvajos austrumos Palestīnā. Šeit ir nepieciešams ne, viennozīmīgs nedalīts atbalsts, un tam ir jāatspoguļojas arī mūsu prioritātēs un arī grozījumos, kādus eh, piedāvājam eh, budžeta projektā. 23. Eh, jūlijas vakarā tad ir paredzēta tātad gala lēmums par šo budžeta projektu. Paldies priekšsēdētājs, saku paldies referentam. Viņš ir ņēmis vērā visus S&D ierosinājumus, kas tika izteikti trialoga laikā. Referents ir E, ņēmis vērā šo ļoti trauslo politisko klimātu, kāds šobrīd valda mūsu kaimiņu reģionos, un ka šeit ir jānostiprina, jākonsolidē e, mūsu klātesamība e, šajā reģionā. Situācija vidusjūras otrā krastā ir nepārprotama zīme, ka mums ir daudz aktīvāk jāīsteno mūsu kaimiņu attiecību politikas instrumenti Sīrijā, Lībijā, arī Ukrainā. Tikai konsekvents un pieaugošs atbalsts eh, miera procesam tojos austrumos, atbalsts eh, Palestīnas eh, pašpārvaldei ir absolūti nepieciešams. Mēs, SD pārstāvi, vēlamies norādīt, ka kritiski vērtējam beidzamo teikumu atzinumu kur ir teikts pieprasīt eh, īpašu budžeta līniju par labu Eiropas Savienības eh, speciāliem īpašiem pārstāvjiem, kas tiktu pārcelta no CFCP budžeta uz EADS e eh, budžeta līniju, tādā veidā, lūk, nodrošinot pietiekamu finansējumu EADS. S&D uzskata, ka katrā ziņā ir jāsaglabā līdzinājās finansējums Eiropas Savienības īpašajiem sūtņiem un CFSP, uh, un šeit nav pārceļams nekāds finansējums par labu EADS. Tikai tā mēs nodrošināsim pietiekamu finansējumu un elastību. Turklāt, uh, vicepriekšsēdētāja un augstā pārstāve Mogherini ir pieprasījusi tādu finansējumu, kas nodrošina stabilitāti, bet tas vēl nav nodrošināts un garantēts, tāpēc būtu jāsaglabā esošais budžeta sadalījums un proporcijas. Paldies! Paldies! Paldies Prēdis kungam par atzinumu. Mēs pilnībā atbalstām ceturto punktu. Tāpat arī norādu, ka ierosināsim palielināt finansējumu atsevišķās budžeta līnijās. Eh, kritiskāk vērtējam otro punktu par kaimiņattiecību politiku. Eh, diemžēl neesmu pārliecināta, ka tā kaut kāda investīcija klimata uzlabošana, universālās veselības aprūpes eh, uzlabošana un brīvās tirdzniecības nolikumu izstrāde ir pienācīgi ņemta vērā šeit. Paldies, jā, nu šķiet eh, acīm redzami, ka tas, kas notiek mūsu kaimiņos, tepat aiz sētas, tā teikt, ir pienācīgi jāatspoguļo arī mūsu pašu budžetā un alde. Uh, grupas vārdā mēs atbalstām tieši šādu pieeju, aktīvas kaimiņa attiecību politikas pieeju, lai sekmētu un virzītu pozitīvas pārmaiņas uh, uh, mūsu kaimiņa reģionos, uh, tāpat laikā iestājoties par cilvēktiesībām. Arī tam ir, ir jābūt nepieciešams pienācīgs atbalsts. Paldies, Prēdis kungs. Paldies un paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Tātad 23. E, jūlijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Mēs ar Fernandešu kungu uzkavēsimies šeit vēl kādu laiciņu pēc šīs sanāksmes, lai pārunātu to, to, to būtiskāko. Un tad jau pēc tam, pēc brīvdienām, pēc atvaļinājumiem būsim gatavi jūs uzklausīt. Uh, Eh, šķiet 31. Eh, augustā mums būs iespēja tikties. Patiešām 31. augustā ir balsojums, eh, vai kāds pret to iebilst, to šķiet neviens neiebilst, tad tā tas arī notiks. Kolēģi, nu paskat, kā esam sarāvuši delegāt, Ukraiņu mūsu draugu delegācija ieradīsies tikai pulkstens 11. Tā kā ko nu lai dara, varbūt parunāsim par Irānu. Eh, vakaru mēs nekādā ziņā nevaram atcelt, eh, jo tad mums eh, būs Magarīnī kundze ciemos. Kā tad darīsim? Par ko mēs varētu parunāt? Sie wirklich, weil es Kolēģi un kolēģi aus der Ukraina. Nu tad uh, dzersim kafiju. Bet pasvītroju kolēģi. Aicinu jūs arī atgriezties šajā zālē. Citādāk uh, man būs jākaunas jūsu vietā mūsu viesu priekšā. Jau iepriekš pasakos jums par klātbūtni. Uh, balsojumā tātad bija ap 60 cilvēkiem. Uh, Eh, šonadēļ eh, citos balsojumos gāja mm, pavisam skumji, tāpēc eh, lūdzu rīkoties atbildīgi. AFCO grupā es biju, piemēram, vienīgais no savas grupas. Nu, tā lūk šai nedēļā izskatās daudzās grupās un komitejās un sanāksmēs, un tas ir nepiedodami. Uh, nu tad nāksies pārplānot uh, šo, šo atstarpi starp uh, plenāru sesiju un, un komitejām. Nu, varbūt tādā veidā varētu uh, kaut kā celt apmeklētību, jo citādāk viena bēda leja šonadēļ, tā ir vērojama. Un, nu, iedomājieties, kā man nācās pārliecināt manu sievu par to, ka man atkal lūk ir jābrauc uz Briseli. Bet, nu, īsa pauzīte, tiekamies 11. basicamente a gente anda da possibilidad de que el tema es por lo menos yeah yeah overall this one is the optic naming of the Des hommes, des hommes. Voilà. Yeah. yeah.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

vamos prekinemo koliko. I on jučer, a jučer nije mogao, ni Kolleginnen un Kollegen, ich bitte Platz zu. Godātie kolēģi, lūkšu visus ieņemt vietas. Mums jāķers pie darba. Labi, ka kolēģi ir arī atgriezušies šeit, par to prieks. Šodien šeit veicam ļoti lielu, plašu delegāciju no Ukrainas Daudzi šeit ir ieradušies. Delegāciju vada Natālija Ņukjok. Pārstāve no ministru kabineta. Eiropas integrācijas uh, reģionālo biroju viņa vada. Un viņa tad no Ukrainas puses nu, pastāstīs mums par šīm uh, debatēm. Visu došu vārdu diezgan ātri arī tiem, kam ātri jādodas prom, tātad mm, saprotu, ka viņi līdz ar to pārstāv šeit parlamentu, citu komiteju, tad viņa varēs izteikties viena no pirmajām. Ministrs kundze, bet nu tad jums vārds pirmajai, lūdzu. honor for me on behalf. Ārkārtīgi liels gods Ukrainas delegācijas vārdā ar šodien ar jums tikties. Protams, Ukrainai šie ir grūti laiki. Tā pašā laikā cenšamies veidot ne tik vien labas attiecības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm, bet vienlaicīgi cenšamies arī īstenot paplašinotas un dziļas reformas ekonomikā un citās um, valsts dzīves jomās. Jūs jau zināt, ka nu, pat bija tāds svarīgs notikums, uzsākām asociācijas komiteju sanāksmi, plaši instrumenti, asociācijas pasākumu un uh, lī, nolīgumu īstenošanai Tas ir tāds unikāls politisks dokuments, kas tika parakstīts pirms gada ar Eiropas Savienību. Visaptvaroša struktūra reforma īstenošanas process ir ļoti svarīga prioritāte mūsu valdībai. Un mēs turpinām eh, īstenot reparo, reformas, neskatoties uz visiem izaicinājumiem un problēmām, ar ko sastopamies. Esam ārkārtīgi pateicīgi visiem mūsu kolēģiem, it īpaši Eiropas parlamentam, par izcilo atbalstu, ko esat mums piedāvājuši. Ukrainas iedzīvotāji, protams, maidinā parādīja, kādā virzienā tie vēlas iet. Un jūs jau zinat, ka šonadēļu sākām ar to, ka vakar tikāmies ar asociācijas komiteju, sākām trešā instrumenta ietvaros eh, rīcību Bija mums inaugurācijas pasākums pagājušā gada decembrī asociācijas padomas ietvaros, tāpat arī parlamentārās komitejas inaugurācijas sanāksme un esam sākuši īstenot mūsu saistības asociācijas nolīguma ietvaros. Vēlamies vēlreiz apliecināt, nu, arī no abām pusēm, ka tiks nu, var jums arī stāstīt, ka Ukrainā tiks īstenot uz Eiropu vērstas reformas. Mēs reiķinamies ar Eiropas parlamenta atbalstu arī asociācijas nolīguma ātrā ratificēšanā. Tas jāratificē visās ES dalību valstīs, un, protams, ar nepacietību gaidām iespēju pilnībā asociācijas nolīgumu īstenot. Te runāju par TC, DCFT daļu, tātad brīvās tirzniecības un padziļinātas sadarbības daļu. Uh, kas paredzēta no 2016. gada. Visi Ukrainas iedzīvotāji ļoti labi saprot, ka šī sadarbības un tirzniecības sadaļa ir ļoti spēcīgs instruments, ko piedāvā Eiropas Savienība un tās dalība valstis ekonomikas atbalstam Ukrainā. Tas piedāvās mums iespēju piekļūt plašajam Eiropas iekšējam tirgum Ukrainas ražotājiem. Un ar šo DCFTA mēs arī, nu, tātad mm, sāksim darboties pie vīzu, atvieglot vīzu režīma. Ukrainas valdība šobrīd intensificējas visas darbības, kas saistītas ar rekomendāciju īstenošanu. Mm, šīs rekomendācijas iekļauts attiecīgajā ziņojumā par uh, Um, progresu attiecībā uz vīzu liberalizācijas režīmu. Ar šī instrumenta palīdzību, domāju, dosim būtisku ieguldījumu iedzīvotājiem, valdībai. Tas parādīs, ka ES piedāvā atbalstu Ukrainai struktūrāli un ekonomikas reformās un atver šādā veidā durvis Eiropas, eh, Ukrainas pilsoņiem. Mēs turklāt būsim arī ļoti pateicīgi Eiropas Savienībai kopumā, ja tā mums piedāvās iespēju parakstīt kopējo aviācijas telpas nolīgumu. Tas tīri praktiski būtu vēl, vēl viens tāds būtisks progresa rādītājs mūsu attiecībās. Augstu vērtējumu arī atbalstu no Eiropas parlamenta attiecībā suverenitātes un teritoriālās nedalāmības jautājumu Tāpat arī jūsu reakcija attiecībā uz Krievijas aneksiju Krimā. Gribu jums pateikties mm, īpaši par šo neformālo draugu grupas izveidi, kas gan oficiālā, gan neoficiālā kārtā ir mums palīdzējusi, ir bijuši ļoti eh, nu, grūti laiki mums kā valstī, protams, jūs to zinat, un es patiešām ceru, ka šī neformālā draugu grupa kļūs par tādu ļoti oficiālu spēku struktūru, uh, nākotnē un saņems arvien tādu spēcīgāku, efektīvāku, dzirdētāku balsi visās jomās, ne tikai šajā kā vien, bet arī plašākā mērogā, piemēram, strādājot ar nacionālajiem parlamentiem citās dalību valstīs. Nu, un, protams, mēs arī ar nepacietību gaidām iespēju sadarboties ar jums, Eiropas parlamentu, un atzinīgi vērtējam jauno projektu ko uzsācis Eiropas parlaments un ko grasamies īstenot kopā ar Ukrainas parlamentu, lai veicinātu savstarpējo sadarbību. Mēs turklāt esam visi kā viens valdība apņēmušies tiešām intensificēt struktūrāls ekonomikas reformas un priecājos, ka šodien parlamentā esmu ieradusies ne es viena pati, mēs reizēm eh, tā jokojam, ka man ir tāds, nu, tāda junioru valdība, kas atbildīga par Eiropas integrāciju, bet šodien man līdz ir arī ministru vietnieki, kas atbildīgi par Eiropas integrācijas procesiem attiecīgajās ministrijās. Tie, tie, nu, galvenie cilvēki, kas atbildīgi par struktūra reformām un Eiropas integrācijas reformām. Mēs uzskatām, ka šīs divas jomas un divi virzieni ir ļoti sasaistīti. Eiropas integrācija un ekonomikas reformas ir daļa no mūsu iekšpolitikas. Un gribu jums pateikties par šo iespēju, nu, gan es pati personīgi, gan arī tas, ka visa delegācija varēja ierasties šodien šeit. Paldies! Paldies, paldies, saka priekšādētājs. Kalas kundze, lūdzu. Um, thank you. Liels paldies. Labrīt visiem! Esmu vicepriekšsēdētāja Eiropas un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā, un tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka šeit Eiropas parlamentā varu jūsu delegācijas veikt un satikt. Ceru, ka pirmā tikšanās ES asociācijas komitejas ietveros radīs labu tālāku pamatu sadarbībai. Iespējas tikties un apvainīties ar viedokļiem ir ļoti svarīgas, lai mēs varētu īstenot sadarbību Mums ir jāsaprot vienam otru, vienam otra vajadzības, un turklāt jāspēj pārvarēt grūtības un šķērsli. Tikai kopīgiem spēkiem varam pārliecināties, ka asociācijas nolīgums var tikt īstenots bez problēmām. Nesen ir paustas arī bāžas, ka atsevišķi progresa elementi, kas jau tika nodrošināti reformu ietvaros, varētu uh, atkal regresēt. Un te runāju par likumdošanas priekšlikumiem parlamentā ar mērķi uh, griezt atpakaļ reformas, tā teikt, atkāpties no reformām. Es saprotu valdības nostāju un saprotu arī Verhovnas rādas nostāju. Tas nav vien, tā nav vienkārši situācija, kurā e, šīs struktūras atrodas nesen jūlija sākumā. Bijām Verhovna rāda, tikāmies e, nu, tur bija arī Eiropas parlamenta priekšādātājs Martins Šulcs, redzējām arī progresu diskusijām par šiem visai sarežģītajiem tiesību aktiem, un es ļoti labi saprotu, ka reformas nav vieglas, tās varbūt visai sāpīgas, īstermiņā īpaši. Un nereti tās ir arī grūti izskaidrot iedzīvotājiem bet mums, protams, ir jāskatās uz ilgtermiņu mērķiem, un to sasniegšanai šīs reformas ir vitāli nepieciešams. Tikai tā Ukraina var atgriezties pie izaugsmas un kļūt par konkurētspējīgu tautsaimniecību. ES un Ukraina e, strādā plecu pie plecu, un tā tas arī jādara, lai varētu reformas efektīvi e, tikt īstenotas. Sabiedrībai ir jāsaprot, kas ir šo reformu pamatā, kāds būs reformu rezultāts ilgtermiņā. Un no mūsu puses, protams, svarīgi, lai mēs parādām, ka Eiropas Savienība atzinīgi vērtē šo progresu Es domāju, ka jums varbūt svarīgi zināt, ka daudzas Eiropas valstis ir izgājušas līdzīgam reformu procesam jau cauri un esam ļoti daudz ko ieguvuši to rezultātā. Un tāpēc domāju, ka šī sadarbība, sadarbība piedāvā mums iespēju apmainīties arī ar pieredzi, nu tā, lai Ukraina no tā varētu kaut ko gūt priekš sevis. Ar nepacietību gaidu um, iespēju uzklausīt Ukrainas delegācijas pārstāvis un, protams, arī iespēja tālāk eh, sadarboties ar jums. Paldies! Yes, thank you very much. Jā, paldies! Vēlos jūs visus šeit sveikt. nu, var jums teikt, ka ne tikai no tautas partijas puses, bet es domāju arī visas citas politiskās grupas pilnīgi noteikti turpinās jums paust atbalstu šai jūsu kopējā pieeja attiecībā uz um, integrāciju Eiropas Savienībā un mūsu reakcija attiecībā uz Krievijas agresiju arī, protams, ir pilnīgi skaidra. Sankcijas tika pagarinātas līdz janvārim, domāju, tā ir liecība tam, ka, ko mēs domājam par šo aspektu. Un, protams, ka mums visiem ir jābūt saliedētiem šeit Eiropas Savienībā, tā lai mēs varētu pretoties um, šim Krievijas uzbrukumam, aneksijai kas attiecas uz asociācijas darba kārtību un tiem daudziem centieniem, ko jūs šobrīd īstenojat šai saistībā, tīri politiski vēlos paust spēcīgu atbalstu un būtu gribējis, ka tas būtu noticis jau ātrāk, ka mēs būtu varējuši nonākt pie šī soļa jau krietni agrāk un nodrošināt bezvīzu režīmu jūsu valstī, uh, jūsu pilsoņiem. Tas, es domāju, ir svarīgi emocionāli, politiski, arī tie tehniski, un tas ir tas labākais veids, kā mēs varam parādīt savu atbalstu, un katrs Ukrainas pilsonis tad to var ļoti labi arī sajust. Man ir jautājums jums attiecībā uz konkrētiem mēriem, ko šobrīd īstenojat. Pirms četriem mēnešiem biju klāt, kad uzsākām eh, palīdzības misiju Kievā attiecībā uz atsevišķu jomu reformēšanu. Tur tika runāts par piemēram, par ģenerāla prokurora tiesību aktu un iekšējās drošības jomas reformēšanu. Kas noticis pēdējos četros mēnešos? Kāda situācija ir šobrīd? Kāda mēri ir pieņemti? Un kā jūs vērtējat, nu tā provizoriski, mūsu ieguldījumu, mūsu atbalstu šajā jomā? Kur varbūt mēs varējām darīt ko vairāk, kur varbūt mēs būtu varējuši rīkoties citādi? Kāds ir jūsu vērtējums attiecībā šo palīdzības misiju? Grazie, Presidente. Un saluto. Priekšsādātāji, paldies, saka Pancēri kungs. Es arī vēlos sveikt mūsu vidū viesus. Domāju, ka mēs varam tikai un vienīgi vēlreiz paust apņemšanos, ka esam gatavi pilnībā sadarboties ar jums pie asociācijas nolīguma īstenošanas. It īpaši tais brīžos, kad runājam par tām šī nolīguma daļām, kas mums šķiet visai svarīgas un kas saistīts ar brīvas tirzniecības zonu, tirzniecības ierobežojumu atcelšanu, protams, jānovērš visa veida muita, nodavas jāatceļ tās, jāatvieglo vīzu režīmi. Pie tā strādāsim. Domāju, ka šobrīd svarīgi no jauna pūst, paust mūsu apņēmību un atbalstu apņēmību palīdzēt Ukrainai. Lai taptu skaidrs, ka asociācijas nolīguma īstenošanas iespējas pastāv gan attiecībā uz to vispārīgo politisko pusi, gan arī attiecībā uz pavisam konkrētām sadaļām šai nolīgumā. Tas būs iespējams tad, kad reformu process būs pilnībā nesis rezultāts. Šīm reformām jānorisinās, eh, kā jau Kālas kundze teica, šīs reformas droši vien nu, būs visai sāpīgas iedzīvotājiem, bet tās, tās tāpat laikā ir tomēr ļoti nepieciešams, ja vēlamies pilnībā asociācijas nolīgumu īstenot. Es turklāt arī uzskatu, un te vēlos dzirdēt arī jūsu domas, ka šis reforma process ir visai liederīgs. Arī Minskas līguma prasību īstenošanā. Šajā kontekstā mēs ieņemam ļoti skaidru nostāju attiecībā uz Krieviju un Krimas jautājumu citu starpā. Bet Minskas vienošanās tiks īstenota, nu, arī tad, ja Ukraina pavisam efektīvi arī no savas puses īstenos visas šīs reformas. Nu, tātad eh, vēsts ir skaidra, mēs jūs atbalstām, esam apņemības pilnījums palīdzēt, vēlamies jūs mudināt uz šo reformu izpildu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Paldies! Lielas paldies, Tanuka kungs! Ministras kundze, esmu šeit, šai pusē. Mana grupa ir trešā lielākā Eiropas parlamentā, esam Eiropas konservatīvi un reformatori, un mēs, protams, esam jūsu valsts lieli draugi, kā vienmēr. Es pats personīgi vēroju Ukrainu jau kopš 2002. gada, rasīju nesen Wall Street Journal rakstu, ka Ukrainā esotējas perspektīva toreiz, tas tika uzskatīts par tādu visai ekscentrisku paziņojumu, es toreiz runāju ar Brokus, arī uz Švojski un citiem. Mēs bijām klāt oranžās revolūcijas laikā un eh, mēs pat esam saņēmuši arī apbalvojums no jūsu valdības par e Ukrainas diplomātijas atbalstu. U, jā, manuprāt, Putins ir pārreķinājies eh, iebrūkot un aneksējot jūsu teritoriju. Līdz šim viņam ir izdevies okupēt tikai 5% no jūsu sauszemes teritorijas un viņam tam, tajā nācies ieguldīt milzīgus resursus, viņš arī nespēs šo situāciju noturēt, viņš, protams, kaitē ekonomikai pašā Krievijā šai zemo naftu cenu laikā, protams, manā grupā mēs atbalstām jūsu valdības tiesības bruņoties ar attiecīgiem ieročiem, lai aizsargātu savu teritoriju. Mēs turklāt vienmēr esam atbaldījuši arī visas sankcijas pret Krieviju. Un Un ja Put Putins būtu tik mm, glupš, ka viņš eh, vēlētos izveidot šo zemes koridoru, tad mēs esam pat gatavi sankcijas pastiprināt visos iespējamos veidos. Mana grupa vienmēr ir paudusi apņēmību atbalstīt arī DCFTA eh, un asociācijas nolīgumu. Nu, un, protams, protams, mēs arī vēlamies strādāt pie vīzu liberalizēšanas Viena lieta, ko vakar uzzināju, vakar tikās eh, aizsardzības apakškomiteja, un tur konstatējām, ka neskatoties uz to, ka turpinās austrumu reģionā karš, jūs joprojām tomēr gatavojaties nosūtīt militāros eh, trenerus, ja spēkus, apmācīšanas spēkus uz Afganistānu. Tas tiešām ir visai drosmīgi, ņemot vairāk jūsu militāro resursu, jums vajadzīgi pašiem savās mājās. Bet, lai kāds arī nebūtu gribējies atkārtot, ka EKR grupa ir jūsu lielākais atbalstītājs šajā parlamentā un saviem uh, un varu teikt to ukrainiski tikai lūk, slava Ukraini! Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Liels paldies, saka Jureka kungs. Sveicu jūs šeit Eiropas parlamentā. Tas nemaz nebija tik sen, kad mēs pieņēmām ziņojumu par Melno jūru, tas bija ļoti svarīgs, tur runājām par apdraudējumu nacionālajai drošībai Ukrainā, par draudiem, ko mēs, kas mums un jums faktiski ir jāņem vērā un situācija jāuzrauga. Mēs Ukrainas drošības jautājumu skatām kā daļu no mūsu pašu drošības jomas, ja tīpaši runājot par centrālo un austrumu Eiropu Turklāt arī gribētu jūs iedrošināt runāt par to, kas jums vajadzīgs no Eiropas. Eiropa būtu jāceļ solidaritātes pamatiem. Jūs jau noteikti esam dzirdējuši par šiem aki komunitē, jeb kopienas tiesību aktiem, un Ukrainai tie būs jāpieņem kā daļa no birzības uz Eiropas Savienību. Bet tam papildus jums arī jāsaka mums, ko jūs gaidāt no mums Jūs esat sastā lielākā Eiropas nācija, jūs esat lielāka, eh, nu, kā valsts, nekā lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu. Un visām valstīm taču ir tiesības runāt par savām vēlmēm un cerībām. Ja runājam par drošību, tad domāju, ka te ir viena garām palaista iespēja. Un te es runāju par prezidentu Porošenko un iespējamo miera misiju Ukraino. Es domāju, ka mums vajadzētu arī konkrētāts prasības attiecībā uz starptautisko sabiedrību. Uh, lai nodrošinātu mieru Ukrainas teritorijā. Austrum Ukraina šobrīd ir tā, kurā tiek, kurā tiek izlems valsts liktenis, miera liktenis. Un te nu man ir komentārs, cīņa pret korupciju turklāt arī ir ārkārtīgi svarīga. Jo nav iespējama nekāda nākotne demokrātijai, ja ir iespējams nopirkt valsts iestāžu lēmumus. Tad sabiedrība nebūs pārliecināta par tiesiskumu iestāšanos ja valdības lēmumus noteiks nevis um, iedzīvotāji ievēlēt valdību, bet kāds, kam ir nauda. Tas ir tāds, nu, vēl viens šīs monētas aspekts, kas jāņem vērā. Mums Austrum Eiropā uh, un Centrāla Eiropā ir bijusi pieredze ar to visu. Mums ir bijuši jāin, jāizteno virkne reformu un iedzīvotāji laika gadā ir pārliecinājušies, ka tas ir mūsu interesēs bijis. Un ar šīm reformām jau netiek īstenot kaut kāda abstrakta ideoloģija, nē, tās kalpo kā praktisks instruments, lai risinātu problēmas. Un arī jūsu problēmas. Protams, ka šie soļi nav viegli. Kom, no komunisma nav viegli izlausties, mēs to ļoti labi zinām paši no savas pieredzes. Faktiski tā ir vesela māksla, kā šīs reformas īstenot, cenšoties sabalansēt starp diviem, divām galējībām. Un mēs esam gatavi darīt visu, kas mūsu spēkos, lai jums palīdzētu, un tāpat laikā vēlamies jūs tikai un vienīgi iedrošināt rīkoties savas nācijas interesēs un skaidri un gaiši teikt, ko jūs gaidāt no mums, jo solidaritātei ir jābūt visa pamatā. Paldies! Thank you, Chair, indeed. Paldies, priekšsēdētā kungs, saka Austrēvičs kungs. Ukrainas pārstāvi sirsnīgi sveicināti Briselē. Tiešām tā nav pirmā reize, kad tiekamies, un katru reizi tas ir liels eh, prieks, jo mums ir draudzīgas un atvērtas sarunas. Tas, ka uh, Ukrainas delegācija ir tik daudz jauniešu, skaidri pierāda to, ka Ukrainas jaunā paudze uzņems atbildību par savas valsts nākotni. Tas ir labi, un tas arī mums ir priecējošs fakts, ka jaunieši vēlas iesaistīties aktīvi savas valsts dzīvē un sabiedriskajā darbībā. Jā. Ukrainā īstenamo, īstenojamo reformu apjoms ir ļoti liels un ir pagājusi jau divas gadu desmit gadus kopš eh, reformas Ukrainā notiek, bet vai tās ir dziļas un pamatīgas? Bieži vien reformas novest līdz galam ir grūti pat neiespējami. Patiesībā Ukrainā ir milzīgs šķērslis - karš. Pār par 20% no nacionālā ieņēmuma ir jānovada uz kara darbību, Uk eh, Krievijas, eh, mm, Krievijas eh, aneksijai Krimā. Tāpēc Ukrainā dzīvot nav viegli, bet pateizējā brīdī Vēlējos pateikt, ka jūs kalpojat par piemēru pat vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras savukārt nav gatavas pieņemt adekvātus lēmumus un īstenot reformas. Tāpēc eh, mēs ar ļoti lielu interesi un nepacietību gaidām, ko Ukraina darīs. Patiesībā Krievijai nav vairs eh, izvēles, ko tālāk darīt, jo šobrīd šķiet, ka Krievija baidās pati no savas ēnas. Eiropas pieredze, Eiropas ceļš noteikti arī gala beigās būs par vienīgo Krievijai. Un es domāju, ka jūs rādiet ļoti labu piemēru arī pašai Krievijai, bet tagad eh, divi komentāri, divi jautājumi. Tas ir jautājums Natālijai, godātā ministre. Eh, balstoties uz Jaceņuka kunga interviju, pirms viņš devās uz eh, Amerikas Savienotajā valstīm, viņš intervijā teica, mēs, Ukrainas valdība, Verhovna radai nosūtam daudzas likumdošanas priekšlikumus, un tieši Verhovna rada šos likumus pieņem ļoti lēni. Vēlējos jums pajautāt, kāda ir sadarbība starp izpildu varu un likumdošanas varu Ukrainā? Vai šī sadarbība norit bez problēmām un bez aizķeršanās? Un visbeidzot, jūs esat ieradusies Briselē, Jūs eh, esat mobilizējusi daudz resursu, dažāda rakursa resursu. Ehm, jūs esat strādājusi arī ar mūsu koordinācijas grupu, bet mans jautājums ir sekojošs. Kā jūs vērtējat Eiropas Savienības palīdzības efektivitāti? Ko mums vajadzētu darīt, lai tiešām sasniegtu visu mūsu kopējo mērķi? Veiksmīga Ukraina Eiropā. Paldies! Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, jaz sem bil v Kijevu pred tedni in moram reči, da sem videl po enem letu veliko razlik. Eh, pagājušajā nedēļā es biju Kijevā un gadu vēlāk, jāsaka, ir ļoti lielas izmaiņas un ļoti daudz kas ir mainījies. to politiķu vidū, ar kuriem toreiz tikāmies, mani pārsteidza sekojošais. Manuprāt, tāda vienotība politiķu vidū bija daudz lielāka nekā iepriekš. Tāda politiska vienotība un reforma griba manuprāt, bija spēcīgāk izteikti nekā iepriekšējā gada, gadā. Un šis asociācijas nolīgums, kas šobrīd ir noslēgts ar Eiropas Savienību, arī ir būtisks solis uz priekšu. Šobrīd mēs runājam ne tikai par sabiedrības vēlmi un politiskiem mērķiem, nē, mums ir konkrēts dokuments, kurā ir ierakstītas vērtības un kopīgais ceļš Es eh, patiesībā esmu pārliecināts, ka Ukraina vairs neizvēlas starp vairāk un mazāk Eiropas. Nē, šobrīd eh, Eiropas vērtības un Eiropas ceļš jau ir kļuvis par neatņemumu Ukrainas politikas sastāvdaļu. Mūsu sadarbība ar Ukrainas parlamentāriešiem arī ir kļuvusi daudz ciešāka, un tas mani priecē, jo abas iesaistītās puses ir pilnas ambīcijām un apņemšanās darīt kaut ko vairāk un plašāk. Nav vairs tā, ka mēs tikai meklējam sadarbības ceļus un platformas. Bet, eh, protams, medus mucā ir arī pāris darbas pīles. Un ļoti svarīgi ir uzsvērt labas valsts pārvaldības nozīmi. Ukraina ir liela valsts un šobrīd Ukraina tā kā cīnās pati ar sevi, lai nostātos pavisam stabils kājām. Laba pārvaldība. Tā ir svarīga ne tikai Ukrainai, bet eh, visam šim reģionam. Eiropas Savienība ir svarīga, lai mums kaimiņos būtu veiksmīga, plaukstoša Ukraina, kurā var uh, lepoties ar saviem dabas resursiem un tos efektīvi izm izmanto, kā arī var lepoties ar pilsonisko sabiedrību. Es zinu, ka Ukrainā ir spēki, kuri to vēlas, un tas noteikti būs jauns kvalitatīvs solis Ukrainas politiskajā dzīvē. Es esmu pārliecināts, ka politiska stabilitāte Ukrainā ir iespējama tieši iekšēja politiskā stabilitāte. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies sasniegt labāku rezultātu. Es esmu priecīgs par šo sadarbību, kas mums ir ar Ukrainu, un ceru, ka mēs iesim arī tālāk. Liberatska kungs nākamais, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un arī es vēlētos sveikt mūsu šās priekšpusdienas sēdē viesu no Ukrainas. Mans jautājums ir sekojošs. Kādas ir ekonomiskās un finansiālās prognozes Ukrainā līdz šā gada beigām? Mēs zinām, ka Ukrainā ir politiska eh, destabilizācija, mēs zinām par citas valsts militāro klātbūtni Ukrainas teritorijā, un eh, ir zināms, ka Verhovna radā administratīvās reformas nenotiek tik strauji, kā varbūt mēs to vēlētos. Vai pastāv risks, ka Ukrainā radīsies sabiedrības viļņošanās un nemieru draudi? Vai Ukrainas pārvaldība kļūs vieglāka jeb grūtāka? Kāpēc es jautāju visus šos jautājumus? Eiropas Savienībai būtu ļoti svarīgi paredzēt situācijas attīstību vai pat eskalāciju jo, ja būs nepieciešams rīkoties, tad mēs vēlamies rīkoties pirms kaut kas ir noticis. Mēs vēlamies paredzēt krīzes un to attīstību, un nevis darboties jau tad, kad ugunsgrēks ir sācies. Paldies! Yeah, thank you very much and also welcome. Paldies! saka nākamais runātājs, un arī es vēlētos sveikt Ukrainas delegāciju Eiropas parlamentā. Jā, protams, mēs saprotam, ka ārkārtas situācija Ukrainā turpinās. Tās dienvidu austrumos notiek karš, bet eh, vienlaicīgi mēs eh, Eiropā varētu darīt vairāk, lai atbalstītu Ukrainas centienus atrisināt eh, tās austrumu situāciju, bet uh, Vispirms visām dalību valstīm ir jāratificē šis asociācijas un palīdzības eh, nolīgums ar Ukrainu. Un es tiešām ceru, ka pāredzamā nākotnē visas Eiropas Savienības dalību valsts ratificēs šo asociācijas nolīgumu. Nākamais bezvīz režīms vai vīzu atvieglošanas režīms. Arī šeit pastāv cerības, ka lēmums, pozitīvs lēmums tiks pieņemts līdz šā gada beigām. Protams, eh, tas ir ne tikai tehnisks dabas jautājums, tas ir drīzāk politisks. Un arī es ceru, ka mums būs iespēja vienoties Eiropā, lai Ukrainas pilsoņi Eiropā varētu ierasties bez vīzām. Un visbeidzot, ekonomika un biznesa. Es zinu, ka Ukrainas valdība eh, cer grasās uzsākt masīvas privatizācijas procesus, un uh, ir ļoti svarīgi, lai mēs no Eiropas puses savukrāt pamudinātu lielos Eiropas uzņēmumus piedalīties šajos projektos. Jo jautājums ir varbūt ne tik daudz par investīcijām, kas nonāktu Ukrainā, bet arī par zināšanām, darba kultūru un uzņēmumu pārvaldības mehānismiem, kāda ir iedibinājušies Eiropā. Jo Ukrainā lielu rietumu uzņēmumu darbības modelis varētu palīdzēt, vismaz manuprāt. Tāpēc mūsu sadarbībai ir jābūt pēc iespējas atklātākai. Un es ceru, ka e, šajā Ukrainā paredzētajā privatizācijas procesā vai procesos aktīvi piedalīsies lielie Eiropas uzņēmumi. Un visbeidzot e, par finansiālo atbalstu Ukrainai. Austrum partnerības samita laikā tika lēmts Ukrainai piešķirt 1,8 miljārdus eiro, bet e, visiem jau ir skaidrs, ka uh, finanšu palīdzības apjoma vajadzība ir daudz, daudz lielāka. Valstī ir nepieciešams daudz lielāks atbalsts, ja mēs vēlamies redzēt reformu īstenošanas pabeigšanu, cīņu pret korupciju un daudz citas svarīgas jautājumas, kas ir būtiski valsts sakārtošanā. Bet, protams, Ukraina, un to mēs visi zinām, ir valsts, kas var šīs reformas īstenot. Mēs zinām, ka biznesa vide varbūt nav tik sakārtot, kā mēs to vēlētos, pastāv korupcija, bet, eh, lai kopīgi sasniegts mērķis, kur mums visiem ir būtiski, proti redzēt Eiropu kā normālu plauksto, redzēt Ukrainu kā normālu plaukstošu Eiropas valsti. Tas visiem ir svarīgi. Ukraina ir spējīga to izdarīt, bet, eh, protams, pirmais mums ir jāaptur kara darbība Austrum Eiropā, un, protams, mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiek atzīta Krimas aneksijas juridiska atzīšana. Paldies! Jervis Vaļska kungs lūdzu. Paldies, priekšsādētāji kungs! Arī es vēlētos šeit sveikt eh, mūsu ukrāņu draugus. Bet eh, varbūt ir pienācis laiks eh, beigt šīs slavinošās sarunas. Asociācijas valsts tāda kā Ukraina, tā ir īpašas saiknes un attiecības ar Eiropas Savienību, un mums ir jārunā konkrētos vārdos, proti akī komunitēra transpozīcijas īstenošana reālajā dzīvē. Pavisam drīz ārlietu komitejā tiks izskatīts Ukrainas panāktais, izskatot progresa ziņojums, un tad jau mēs detalizēti izvērtēsim to, kas Ukrainā tiek darīts un kas ir panākts. Kā jau es teicu, šie vispārīgos terminos slavinošie vārdi pienāca laiks izbeigt šo retoriku. Šagad janvārī un arī pirms Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par Ukrainu, kas tika nosūtīta Ukrainas valdībai. Tā tika nosūtīta arī visām Eiropas Savienības institūcijām, bet arī Ukrainas valdībai. Mēs nesaņēmām nekādu atbildi, ne jā, ne nē, ne balts, ne melns. Šajā rezolūcijā bija konkrēti priekšlikumi par to, kā koordinēt eh, sadarbību ar Eiropas Savienību valdībām. Mēs strukturēti piedāvājām viņiem izveidot varbūt Eiropas lietu ministriju vai vismaz nodaļu. Mēs tai piedāvājām pat eh, finansiālu atbalstu. Uh, un no šīs nodaļas eh, būtu atkarīgs tas, kā noritētu asociācijas procesa īstenošanas darbs Ukrainā. Un es domāju, ka asociācijas valstī tādai kā Ukrainas republika ir jārēģē uz šādu oficiālu dokumentu, ko tai ir nosūtījusi Eiropas Savienība. Tātad mans jautājums. Kā notiek Eiropas eh, palīdzības eh, izmantošanas koordinēšana un eh, kā eh, notiek darbs ar Eiropas jautājumiem Ukrainas valdībā. Otrs. Kāda ir saikne un sadarbība starp eh, prezidenta kancelēju un valdību? Tātad kā notiek ministru kabineta sadarbība ar prezidenta administrāciju? Uh, varbūt konkrētāk tieši Eiropas Savienības jautājumos un kāda ir um, saikne, kāda ir sadarbība starp um, Eiropas lietu atbildīgo valdībā un Natālija jūsu, jūsu padotajiem. Trešais. Lūdzu, papētiet, kā mēs sadarbojamies un kāda ir ierastā praksa sadarbībā ar citām asociācijas valstīm. Paskatieties, kā citas valsts atbild uzraudzības procesam, kuru šobrīd eh, organizē AFET. Un nākamreiz, tātad mēs tiksimies biežāk un es esmu atbildīgais referents Ukrainas ziņojumā, tad izskatīsim to, kā konkrēti tiek kaut kas darīts un runāsim par konkrētiem plāniem un nevis tikai vispārējos terminos jaukas frāzes. Tātad kā konkrēti strādāt valdības un izpildvars līmeņos, un šādās tikšanās reizēs runāsim par konkrētiem jautājumiem, par konkrētu direktīvu un regulu transpozīciju, par reformu darbu un to virzību un tā joprojām un tā tālāk. Paraugu prakses apmaiņa par to, kā notiek reformu darbs. Un tagad viens piedāvājums. Ja jūs esat neapmierināti un jums ir viss tiesības tādai būt, varbūt jūs esat eh, pārāk pieklājīgi, lai to iet tērpt vārdos, bet, teiksim, mēs, Eiropas parlaments, mēs raugamies uz to, ko ir izpildījusi Ukraina asociācijas līguma ietvaros, bet arī Eiropas Savienības izpildu vāra komisija, ko tā ir izdarījusi, tā saucamā Ukrainas darba grupa un atbildīgais ģenerāldirektorāts. Bieži vien eh, komisijas eh, teiktais ir tālu no realitātes, un šobrīd šķiet, ka mums ir jāuzrauga abi, kā Ukraina, tā komisija, lai kaut kas notiktu šajās attiecībās Eiropas Savienība Ukraina. Tātad, ja jums kaut kas nepatīk, es vēlētos detalizēti dzirdēt, kas, ja vēlaties bez komisijas pārstāvi klātbūtnes un bez tiešsaistes organizēsim slēgtu sēdi, ko jūs gribat no mums dabūt jo Ukrainai ir jānostājas uz kājām un veicīgi. Paldies! Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie Ukrainas draugi, godātie viesi. Divi jautājumi. Pirmais. Kā jūs vērtējat Minskas līguma īstenošanu dzīvē? Kāpēc jautāju? Piemēram, droni, tiem nepietiek naudas. Ko vajadzētu vairāk darīt, lai īstenot mūsu kopējos mērķus? Otrs jautājums. Ko Eiropas Savienība varētu darīt Krimas jautājumu risināšanā? Jo Krima netika iekļauta nedz Minskas pirmajā, nedz otrajā līgumā un eh, saskaņā ar starptautisko likumdošanu Ukrā, eh, Krīma pieder Ukrainai, un Eiropai tas ir jāņem vērā un jāsaprot. Un visbeidzot, esmu rumānis, esmu sociālists, un eh, varu tikai un vēlreiz atkārtot to, ko šeit teica jau citi deputāti, atbalsts Ukrainas valdībai, kur šobrīd īsteno milzīgu reformu daudzumu ļoti grūtos darba apstākļos. Viegli tas nav, mums tas ir jānovērtē, draugi. Lai jums izdodas! Yeah. Uh, I have only one question. Uh, Man ir viens jautājums. Vai jūsu valdībai izdosies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 nav divu domu par to, ka Ukraina saskars ar nepieredzētiem izaicinājumiem, Krievijas agresija, iekšējie izaicinājumi, eh, reforma nepieciešamība un tam visam no otras puses ir eh, nepieredzēts atbalsts un pretīm nākšana no Eiropas Savienības, no Eiropas komisijas. Tika eh, minēts makroekonomiskais atbalsts 1,8 miljārdu eiro vērtībā. Atgādināšu, ka Eiropas Savienība un tās dalība valsts SVF eh, sastāvā arī dzen ir eh, sponsori eh, šai SVF 17,5 miljārdu atbalsta programmā, tāpat arī komisija gada atvēl vairāk kā 200 miljonus grantu formā. Līdzās vēl šai ikdienas budžeta palīdzībai un tehniskai palīdzībai komisija atbalsta Uh, Ukrainu sarunās ar Krieviju par energoresursu piegādēm. Um, tā teikt, uh, the winter is coming un uh, mēs stāvam līdzās Ukrainai sarunās ar Krieviju, trīspusējās sarunās arī dzen par tirzniecības jautājumiem ar lielo kaimiņu un dažādi komisijas dienesti um, ir darba gatavībā Domāju, ka uh, eh, Sarušs Voļska kungs uh, eh, runā absolūta taisnība, sacīdams, ka akī harmonizācija ir svarīgs uzdevums. Uh, tas ir tehniski milzīgs un sarežģīts darbs, bet tomēr tas ir uh, vienkāršākais no visiem. Jūsu sistēmas pārvēršana, korupcijas izskaušana, likuma varas ieviešana, valsts pārvaldes reformēšana, tiesu sistēmas reformēšana, valsts struktūra reformēšana, Tas ir tas lielais uzdevums. Šī brīža sistēma eh, nedarbojas, neatbilst eh, eh, labiem likuma varas principiem, un šeit ir milzīgs darbs veicams, kur līdzās tie ir tādiem tehniskiem harmonizācijas jautājumiem, ģenerāldirektorāta līmeņa sadarbības projektiem ir jāvērš lielākā uzmanība, lai palīdzētu Ukrainai. Šeit varam sniegt kā padomu, tā konsultācijas. Eh, mūsu eksperti var palīdzēt budžeta jautājumos, bet eh, visādi citādi Ukrainas puse ir tā, kurai jānodrošina politiskā grība un gatavība šīs pārmaiņas ieviest. Ukraina ir eh, tagad apstiprinājusi brīnišķīgus kvalitatīvus likumus daudzās jomās, tā kā tagad ir tas patiesības mirklis īstenošana kā un cik kvalitatīvi tiks izveidotas jaunas eh, struktūras, institūcijas, eh, kā darbosies eh, izpildvaras īstenošana, lūk, lauks, kurā Ukrainai ir jāstrādā. Nu, nezinu, vai man izdosies atbildēt uz visiem jautājumiem, bet nu, centīšos savas atbildes apvienot. Eh, ceru, ka neiebildīsit, ja sākšu ar atbildi uz poļu drauga, Sajoša Voļska kunga eh, sacīto. Viņš ir mūsu valsts liels draugs un viņa satrauktais komentārs eh, par situāciju mūsu valstī Eh, liek satraukties arī mums. Paldies, dargais draugs, eh, jūs sacītais eh, bieži vien ir, ir netīkams, bet jūs runājat patiesību, jūs runājat un saucat lietu, lietas īstajos vārdos. Nu, lūk, tik daudz spēju pateikt poļu valodā, turpināšu angliski. Runājam par tehnisko atbalstu mm, tik tiešām vairāk kā tik uzdots jautājums par to, kā mēs vērtējam līdzinējo atbalstu no Eiropas Savienības Šeit ir jārunā par vairākiem jautājumiem. Kā minēja Bālaša kungs goja vārdā, uzstādamies. Ukrainā ir trīs lielās makroekonomiskās palīdzības līnijas un šīs traumas. Tāpat laikā mums ir šī iespaidīgā tehniskās e, palīdzības aploksne. Un te ir arī granti, ko piešķir Eiropas komisija e, Ukrainas valdībai. Tie galvenokārt ir eh, ievirzīti mūsu prioritārajās reformu nozarēs. Piemēram, ik gadu mums ir pieci, seši nozaru budžeta eh, plāni, kur ir, tātad tiek likt lietā īpaši uh, īpašas budžeta līnijas, lai, piemēram, panāktu reformas infrastruktūrā, valsts pārvaldē, mm, tātad valsts ierēdniecībā. Tās ir tās prioritārās reformu nozares, kas Eh, tā nenovēršami noliks Ukrainu uz tāda neatgriezeniska eh, pārmaiņu ceļa, kvalitatīvi jauna ceļa. Eh, nozaru budžeta atbalsts ir viena lieta, tehniskais atbalsts ir vēl viena lieta, bet GOA tas ir šis īpašais instruments, kas tika piešķirts mūsu valstī 14. gada aprīlī. Mēs patiesi novērtējam to, ka pirmo reizi Eiropas komisija lēma, ka jāsakomplektē īpaša uh, komanda, uh, go 30 uh, plus šādā formātā, tur ir īpaši eksperti, profesionāļi, kas devās uz mūsu ministrijām un skatījās, kāda, kādas, kādas ir ikdienas vajadzības, ikdienas problēmas, grūtības, ar kādām saskaramies un ir diezgan grūti vērtēt to, cik eh, efekt, kāda ir šī līdzināja atbalsta efektivitāte. Um, ar apliecināt, ka viss ir atkarīgs ne tikai no summām, ko saņem mūsu valdība, bet arī no tiem ekspertiem, kas uh, pie mums ierodas. Uh, kopumā mēs ārkārtīgi pozitīvi un atzinīgi vērtējam līdzinājo komisijas sniegto atbalstu, dalību valstu sniegto atbalstu kop, kopī, kopīgo. Bet uh, Redziet, tas ir pilnīgi objektīvi, ka vienā nozarē ir acīm redzami ieguvumi, citā netik ļoti, bet, nu, piemēram, man šeit līdzās ir kolēģis, ministra vietnieks, kas atbild par mūsu zemkopības nozari. Te mums ir jau milzīgi ieguvumi tieši pateicoties Eiropas komisijas atbildīgā ģenerāldirektorāta atbalstam Eh, ir eh, bijusi ļoti tāda visaptaroša lauksainiecības nozars reformas stratēģija, un tikai pateicoties tai ir eh, izkustējies SPS process, mm, kā rezultātā jau tuvāk pie apvāršņa ir pietuvojusies šī doma par, par um, beztarifu, tātad īpaši labvēlīgu tirzniecības režīmu. Un progress ir jāvērtē sādaļu pa sādaļai, nozari pa nozarei varam uh, šādu sarunu noturēt kādā uh, mums izdevīgā brīdī, bet uh, šobrīd tiešām vairāk vēlētos uzklausīt jūs, jūsu pieredzi, jūsu norādes, un tas ir brīnišķīgi, ka komisija spēja tik ātri nokomplektēt grupu, kas, kas ierodas. Līdz šim ir bijis vieglāk sadarboties ar atsevišķām dalību valstīm dalību valstu ekspertiem, it īpaši ar valstīm, kas savulaik ir gājušas cauri tiem pašiem procesiem pirms gadiem pieciem, desmit vai vairāk. Šīs valsts saprot mūsu situāciju, mēs tā teikt eh, varam sākt savas sarunas bez, bez īpašiem ievadu vārdiem un iesildīšanās. Ehm, ir īpašs eh, papildu atbalsts eh, atvēlēts mūsu valstī līdzās go tagad ir spēkā kopš pagājušā gada decembra. Tas ir atbalsts, eh, kas saistīts ar mūsu tātad civilās aizsardzības sistēmas reformu. Šeit eh, mēģinām panākt, lai tiktu grozīts eh, šīs tam visīs mandāts, lai tiktu ņemt vē, ņemts vērā jau paveiktais, tāpat arī likuma varas iedzīvināšanas jomā Šeit ir lieliska sadarbība ar cilvēkiem, kas īsteno šos īpašos atbalsta instrumentus, kas sadarbojas ar mūsu prokuratūru un mūsu tieslietu ministriju. Bet nu šeit varbūt vairāk mūsu Eiropas Savienības lietu ministra vietnieks no Tieslietu ministrijas vairāk ko sacīs. Kā Sarjušs Voļskis jau sacīja, uh, Parlaments pirms gada nāca klajā ar rekomendāciju uzlabot uh, procesu koordināciju Ukrainas valdībā, izveidojot īpašu struktūru. Nu, nevaru tā objektīvi vērtēt uh, pašas vadītās struktūras darbību, bet, nu, izskatās, ka tagad mūsu sistēmā, mūsu valsts pārvaldes struktūrā uh, ir eh, šie, šīs labākās koordinācijas tradīcijas un metodas iedzīvinātas. Mēs esam tik tuvu premjera ausī, tā teikt, kā, kā, kā jebkad, un eh, mums ir vara, mums ir pilnvaras uh, izteikties par jebkādiem politiskiem jautājumiem. Šis koordinācijas mehānisms tagad ir reāls, protams, te var, var mainīties personālīs, uh, attiecībām ar Eiropas Savienību padziļinoties, ejot eh, tālāk uz priekšu, ņemot vērā asociācijas uh, uh, procesa tempus, dinamiku. Bet, nu, ir izveidota šī koordinācijas struktūra. Es tiešām lepojos, ka man ir 18 uh, šai, šai junioru valdībā brīnišķīgi cilvēki, mana spēcīgā aizmugure Un um, mums ir tagad tiesības un spējas ietekmēt arī valsts politisko kursu un koriģēt to. Mums ir lieliskas uh, darba attiecības ar prezidenta pārvaldi un uh, Ukrainas uh, valsts delegācijā ir, ir mūsu cilvēki, tā kā tīri darba līmenī varu apliecināt, ka Mm, viss notiek, mums ir valsts reformu padomes, kurās darbojas nozaru ministri, pilnīgi visi um, mm, galvenie, galvenie parlamentā pārstāvētie politikas, politiskie spārni ir pārstāvēti, viņi spriež un vērtē valsts uh, tālākā politiskā kursa uh, nianses reizi mēnesī. Es uzstājos ar, ar priekšlasījumu par reformu plāna norisi Um, un mums ir vēl jā, tā, tā, tā ir trīspusēja tāda sadarbības struktūra rāda, uh, prezidenta pārvalde un uh, premjera uh, birojs. Un, un tā kā ir iedibinātas šīs struktūras, un, un tām ir, ir jāiet plašumā, jā, jāuzņem apgriezieni. Nu, jāatzīst, ka ir, ir joprojām arī problēmas, kā norādīja mūsu latviešu uh, Eh, draugi, eh, nu, zināmā mērā eh, reformu šī, šī te līdzinājā īstenošanas norise iet, iet kā pa celmiem pretkorupcijas reformas, deregulācija, mm, valdības eh, ministrijas eh, grēdām vien ražo ministra kabineta noteikumus, dažādus reglamentus, un jautājums ir par to, kā optimizēt šo procesu eh, parlamentā un, un, val, un valdībā, lai būtu īpaša tāda sarunu procedūra optimizēta. Nu, darba apjoms ir, ir ievērojams, kas, kas būtu jāpaveic tieši parlamentā un, un uh, valdībā, ja runājam par to likuma projektu paku, kas ir saistīta ar asociācijas nolīgumu īstenošanu vai lap rekomendāciju īstenošanu. Nu, no šobrīd notiek saruna par to, kā to dabūt gatavu. Ir sasaukt īpaša komiteja, līdzīga kā šeit pie jums, kas tieši atbild ir kompetenta Eiropas integrācijas lietās ik nedēļu viņi pieņem eh, zināšanai, tātad eh, līdzekļu apguves eh, progresu, mm, vērtē progresu asociācijas nolīgumu īstenošanas ceļā. Tāpat arī vairāki kolēģi izteicās par pretkorupcijas procesu Ukrainā. Nu, tā ir milzīgs darba apjoms veicams Tā vien šķiet, ka pretkorupcijas eh, reforma ir jāīsteno pakāpeniski, un tad, tad vis, visi šie gabaliņi, mazie darbiņi savienosies kopā tādā kopskatā, jo šeit ir saistītas nozares, ir privatizācija, ir deregulācija, kas iet roku rokā ar mūsu pretkorupcijas centieniem. Eh, biznesa vidē uzlabojumi neparādās tādā tempā, kā daudzi vēlētos kolēģis aicinu uh, palabot, ja kļūdos, bet uh, mūsu zemesiskās uh, attīstības ministrija ir tā, kas atbild par investīciju klimata sekmēšanu, par uh, ekonomisko un struktūru reformu īstenošanu. Viņi maijā nāca klajā tādu milzīgu reformu paketi uh, tieši licencēšanas lietās par procedūru vienkāršošanu, Tāpat arī mm, tātad atsevišķu darba ņēmēja līmenī darba attiecību tātad šīs tā birokrātijas vienkāršošanai ir vairāk kā 130 konkrētas procedūras jau vienkāršotas, un tas nebūtu nav darbs, kas paveicams nedēļas vai mēneša laikā, bet progress ir Eh, esam eh, lēmuši par, par plašu IT risinājumu ieviešanu un iesaistīšanu cīņā ar korupciju, eh, novēršot tiešu kontaktu starp uzņēmēju un ierēdni, kaut kādu tur dokumentu saņemšanā. Sistēma ir, sistēma ir digitalizēta, atpersonalizēta, tā teikt, lai novērstu kukuļdošanas iespējas. Nu, lūk, šādā veidā solīti pa solim uh, ejam uz priekšu arī tātad uh, uzņēmē darbības klimata sekmēšanā. Tā, mirklīti. Kas tad te vēl bija? Nu, tas milzīgākais reformu kalns, kurā mums jāuzkāpj, ir decentralizācija un konstitucionālā reforma. Tas nav noslēpums nevienam. Uh, un varu apliecināt, ka tieši par decentralizāciju runājot, šeit mēs cenšamies apvienot uh, un likt kopā pārņemt labāko pieredzi no ES valstīm, uh, no, īpaši no Polijas un Francijas. Šonadēļ pat um, ir ieplānota diskusija parlamentā par konstitucionālajām pārmaiņām, kas nepieciešams decentralizācijas un de devolūcijas, varas devolūcijas uh, Uh, vārdā. Uh, decentralizācija kā tāda sākās šī gada 1. janvārī, tā oficiāli šis process uh, kad atsevišķus nodokļu politikas elementus un finanšu pārvaldes elementus um, novirzījām uz vietējo reģionālo līmeni, un nu ir pagājis pusgads, un šie te reģionālie budžeti tagad Eh, ir ar eh, papildus 40% pašu resursu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Eh, pašu resursu pieaugums reģionu līmenī ir plus 40%. Nu, milzīga, milzīgas problēmas ir ekonomikas reformā tieši finanšu nozarē, kā jūs kolēģi jau minējāt. Var apliecināt, ka Mm, tas nav noslēpums nevienam. Šī te nelegālā Krimas aneksija, sagrābšana. Situācija mūsu valsts austrumos eh, ir ietekmējusi negatīvi mūsu IKP par kādiem 20%, tāpēc nekas cits neatliek kā ar eh, struktūra reformām un eh, stabilizācijas ehm, paņēmieniem šeit eh, panākt tādu kursa maiņu pretējā virzienā, izaugsmas virzienā. Šeit, protams, ir jārunā par tādām senām saiknēm starp politiskajām aprindām un, un banku aprindām, kas ir jāsarauj Eh, ekonomiskās attīstības un tirzniecības ministrija šai ziņā apsver eh, konkrētus priekšlikums, un šīs ministrijas pārstāvji ir eh, mūsu delegācijā. Par Minskas vienošanos tiešām novērtējam visu to atbalstu, ko jūs izrādāt, ir īpaši jūs, Eiropas parlaments, par atbalstu sankcijām. Ukrainas valdība no savas puses eh, ir eh, gatava ievērot eh, Minskā panāktās vienošanās, bet redziet, tā nelaime tāda, ka ne jau mēs pārkāpjam šīs vienošanās, šīs norunas, to dara Krievija. Nu, nezinu, kā, kas vēl, ko vēl starptautiskā sabiedrība varētu darīt lietas labā jebkurā gadījumā ir būtiski saglabāt esošo sankciju spiedienu uz Krieviju ne tikai saimnieciskā, bet politiskā līmenī. Tāpat arī par uh, iespējamo starptautisko operāciju ANO paspārnē, kas uh, gādātu par Minskas uh, vienošanos izpildi. Nu, te, protams, ir jārunā par politiski tehnisko atbalstu un aizmuguri šo vienošanos izpildēji. Tātad eh, šī kaimiņu valsts agresija radījusi mums pamatīgas ekonomiskas problēmas, un mēs darām, ko varam. Eh, ir iekšējie bēgļi, eh, ir nepieciešama humanā palīdzība, ievērojamos apmēros vairāk kā 1 300 tūkstoši cilvēku tagad ir Harkovā, Ņepropetrovskā, Eh, nonākuši. Un, un viņi, viņiem ir vajadzīgs darbs, eh, un tad ir jautājums, kā radīt šīs darba vietas. Eh, nu, tas ir ievērojams darba spēks, šie mūsu iekšējie bēgļi, un, un, un tas ir arī resurss cilvēkiem. Vajag darbu, tāds viņiem ir jādod. Citādi, tātad šeit ir sociālā, sociālā spriedze kas jānovērš. Tā, ko vēl es varētu būt piemirsusi par, par labējo sektoru, ja? Nu, te labāk dot vārdu um, mūsu iekšlietu ministrijas uh, ministra vietniekam. Viņš būtu kompetents atbildēt uz šo jautājumu. Nu, kas man sakāms par šo situāciju? iekš, iekšlietu ministri, ministrijas pad, pakļautībā ir šī teritoriālais process, risinās izmeklēšana vienlaicīgi un norisinās arī mm, arbitrāžu procesu starp attiecīgajām struktūrām. Un līdzdarbojas visas tiesības sargājušās iestādes. Un jāsaka, situācija tiek kontrolēta. Uh, if you allow me to pass the floor to the representatives of the. Uh... Yeah. Daļu no, ja vēlaties uzdot um, jautājumus arī šai delegācijas, varat, es aizmirsu par privatizācijas procesu vēl runāt, bet došu tālāk pārējiem vārdu. Gribēju teikt paldies par iespēju komentēt pirkni jautājumu. Pirmām kārtām komunikācijas sadarbības ar prezidentu un ministru kabinetu. Mēs ļoti konstruktīvi pie tā strādājam. Mums ir tādas darba attiecības, labas darba attiecības. Rīkojamies strikti, atbilstīgi saskaņā ar jauno konstitūciju. Protams, ir zināms pārmaiņas vēl iespējams un ir, protams, ir zināms domstarpības starp bijušās administrācijas spēkiem un šo kopējo ārpolitiku attiecībā uz Eiropas integrāciju, kas šobrīd ir prezidenta administrācijā, un pastāv tāpēc varbūt arī zināms tādas baumas, un tāda viedokļa arī pastāv, ka prezidenta administrācija nedara pietiekami, lai veicinātu Eiropas integrāciju. Bet mēs esam apmierināti ar to darbu, ko veic valdība šobrīd un valdības dienesti. Protams, ar katru jaunieceltu cilvēku redzam, ka parādās iespējas vēl labāk komunicēt, lai rastu veidus efektīvākai sadarbībai. Nevēlamies radīt kaut kādu veidu sacensību, ne, bet drīzāk tādu sinerģiju starp abām šīm administrācijām pašreizējās valdības struktūras, tātad no vienas puses, un prezidenta administrācija no otras puses. Tas ietver arī ministru kabinetu. Es turklāt arī gribēju atbildēt uz jautājumu par šo labo sektoru, labējo sektoru. Te varu teikt, ka mēs necīnamies pret uh, kaut kādiem Ukrainijas patriotiem, patriotisku organizāciju. Nē, tad drīzāk ir tādas provokācijas, ko pastrādā šī organizācija, un nu, kaut kādi bijušie draugi, gan arī tā, tā varētu viņus saukt. Es domāju, galvenais jautājums šeit ir par to, ko darīsim, lai vērstos pret nelegālām un kriminālām rīcībām. Ir atsevišķi tāda labējā sektora mm, pārstāvi, vai, piemēram, kādi korumpēti varas eh, tiesības sargājuši iestāžu pārstāvi, nu tad tādā gadījumā mums ir jārīkojas. Te ir vesels process, kas tiek īstenots, lai vērstos pret korupciju. Mēs, protams, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai situāciju atrisinātu. Tas tāds individuāli rakstura jautājums, un korupcija, protams, kopumā jāapkaro. Vēl varu teikt, ka tā nebūs tāda būtiska problēma kopumā. Es domāju, ka šis labējais sektors tiks atbruņots pēc iespējas ātri. Viņi faktiski atbruņosies paši, tikko Krievija um, atbruņosies un atvilks savus spēkus. Es domāju, ka tā tas notiks. you know, it was mentioned today as. Šodien jau tika minēts, ka pastāv papildus jautājumi ar saistībā ar privatizāciju. Tā bija atsauce uz premjera runu pirms Vašingtonas apmeklējuma. Ekonomikas attīstības un tirniecības ministrs um, izstrādāja pagājušu mēnesi izsaptarošu programmu lai reformētu valstī piedarošos uzņēmumus Ukrainā. Jūs zināt, ir vairāk kā 3000 šādu uzņēmumu. Pirmā doma ir ne tikai uzsākt tādu atklātu un pārskatām privatizāciju, bet arī mainīt veidu, kādā strādā šie uzņēmumi Ukrainā, kas, kā tas sasaistās ar attiecīgām amatpersonām, tā lai būtu pārskatām situācija par, par finansiālo pusi šādu uzņēmumu darbībā un privatizācijas procesiem jātop uzsāktiem un visai pārskatāmā veidā, tā lai tiktu iesaistīts arī starptautiskie mm, uzņēmumi un tā tālāk, ja tie vēlētos piedalīties šajā procesā. Varbūt mans kolēģis no Ukrainas delegācijas var vēl šeit papildus informācijas sniegt. Došu tagad vārdu ministra vietniekam no aizsardzības ministrijas lūdzu. Paldies! Es esmu Dolgov, Igors Dolgovs. Priecājos, ka atkal var būt šeit. Dolhovs, mēs esam jau veci, seni draugi. Ļaujiet man komentēt pāris jautājumus un atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kas tika izteikti attiecībā uz drošības un aizsardzības sektoru pirmām kārtām, tāda vispārīga piezīme. Nav jau nekādas citas darba kārtības Ukrainas valdībai, kā vien Eiropas asociācijas darbu kārtību. Lai ko valdība necenšas de, censtos darīt, tā ir visu saistīta ar asociēšanos uh, Eiropā, integrēšanos Eiropā. Tas ir galvenais darbības pavērsienu punkts. Aizsardzības ministrijā mēs arī ar to nodarbojamies katru dienu un ļaujat man jums paskaidrīt, kā tas no, norisinās un ko mēs gaidām no Eiropas Savienības. Otram kārtam Krima. Lavrovs, Lavrovs nesen teica, ka lūk, Um, ir jāuzdod sākotnējais krimas jautājums. Tātad mēs vispār pat šādus jautājumus neuzdodam. Kas tad ir šeit izcels? Kamēr krima ir okupēta, sankcijām ir jāpastāv. Jo krima taču ir daļa no Ukrainas, kā tas pamatot arī tika minēts. Mīnskas vienošanās. Gribu atgādināt ka nu, tas ir Porošenko miera plāna daļa, un pre prezidents Porošenko saņēma atbalstu no Ukrainas iedzīvotājiem šī plāna dēļ, jo tas bija tāds mierīgs risinājums krīzē. Un nav mm, neviena cita risinājuma kā vien politisks risinājums, bet lai to panāktu, lai panāktu vēlamos rezultātus, ir vajadzīga politiskā griba arī no Maskavas puses, bet šobrīd tādas nav. Mēs ikdienas redzam, ka vairāk kā 300 kilometru garumā Ukrainas-Krievijas robežā nav pieejama Ukrainas spēkiem. Tiek sūtīta nauda, algotņi, ieroči uz šīm teritorijām. Viņi turpina pārvietot uh, savus pašus, savus spēkus, un visa šī uguns pārtraukšanas sistēma un režīms netiek ievērots vēlējāmies veikt cietumnieku apmaiņu saskaņā ar Mīnskas vienošanos, bet tas arī nebija iespējams, tāpēc, ka Krievija savas saistības nepildīja. Un nu ļaujiet man tagad atgriezties pie tā, kas mums Ukrainā vajadzīgs no jums. Mums vajadzīgi ieroči. Mēs esam jau lūguši ieročus. Ne tikai šeit. Mēs esam šādu prasību iesnieguši arī divpusējiem pamatiem. Esam par to runājuši diskusijās ar NATO un arī tikšanās laikā Eiropas Savienībā. Nu, viena, vēl viena tāda lieta, viens fakts. Tas, protams, ir aktuāls temats uh, Eiropas nāciju kontekstā. Nu, ka varbūt nesat pareizais laiks piegādāt ieročus Ukrainai, bet neaizmirstiet, ka Putins un Krievijas federācija piegādā tankus, artilēriju, Ukrainas teritorijā savai, savai pusē katru dienu. Viņi nevienam neprasa, ko darīt, viņi vienkārši piegādā šos ieročus. Tad kāpēc jums jāgaida? Ko jūs gaidat, kam ir jānotiek, lai tas notiktu? Lai tiktu pieņemts lēmums palīdzēt Ukrainai ar ieročiem. Um, mēs taču vēlamies aizsargāt tikai pašu savu teritoriju, tāpēc neaizmirsiet, neaizmirstiet, ka tas mums ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tālāk reformas aizsardzības sistēmā. Mums izdevās izveidot spēcīgu armiju, kas ir gatava pratoties apmēram 60 tūkstoši ciņai gatavu karas, karavīru. Pirms 15 mēnešiem bija tikai 5-7 tūkstoši, tātad milzīgs progress. Un to panācām cita starpā ar jūsu atbalstu un mēs ar šādu, ar šādu atbalstu reiķinamies arī turpmāk. Mēs cenšamies izmantot katru iespēju, lai, piemēram, nu, gūtu kaut kādus apmācības spēkus no Kanādas, no ASV, Zviedrijas, ieradīsies uh, mācību personāls, lai apmācītu Ukrainas karaspēku saskaņā ar NATO standartiem. Un tādējādi mēs varam atrisināt divas lietas, divas problēmas pirmam kārtām reforma aizsardzības sektorā, un otram kārtām mēs stiprinām Ukrainas aizsardzības uh, sektoru saskaņā ar ES un NATO standartiem. Nu, rezultātā Ukrainai ir jānodrošina teritoriālā nedalāmība. Krīma ir daļa no Ukrainas, bet joprojām Krievijas varā. Mm. Un kamēr šis uzdevums, kamēr šī problēma nav atrisināta, nebūs ilgstoša stabilitātes un miera Eiropā. Lūdzu, neaizmirstiet to. You still expected that share the meeting? Jūs gaidījāt, ka jūs turpināsiet vadīt sanāksmi? Nē, nē, tagad es pārņemšu sanāksmi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Piezīmes? Lūdzu, Anna Marija. Helmer, atvainojos, ka esmu tik eh, aizkavējos, man bija par ziņojumu jāsadā citā komitejā. Es tiešām priecājos, ka šeit ir ministru vietnieki. Daudzi no mums, diezgan daudz, esam bijuši, nu, esam pauduši atbalstu un centušies parādīt, ka mēs esam pret agresiju, pret starptautisko tiesību pārkāpumiem un sankcijas. Ir jāuztur spēkā un Eiropai jābūt saliedu, saliedētai kamēr Minskas vienošanās nav pilnībā īstenota. Tā ir to starp arī šī risinājuma attiecībā uz Krīmu, kā jau tika teikt. Mēs turklāt arī cenšamies nosodīt šo ārkārtīgo smago humāno krīzi, kas pastāv. Jūs jau minējāt skaitļus, mums bija tikšanās arī attiecīgo uh, komisāru, un kad viņš atgriezās uh, no šīs palīdzības misijas, viņš par to runāja, mēs atbalstījuši esam vienmēr arī nepieciešamību palielināt finansiālo atbalstu. Uh, un mēs cenšamies turklāt arī es redzamību spēcināt, klātbūtni spēcināt caur ārējās darbības dienas Ukrainā. Par asociācijas nolīgumu runājot. Es patiešām gribētu apsveikt valdību un parlamentu Ukrainā ar to, cik ļoti nopietnas saistības viņiem ir izdevies uzņemties šai valsts laikā, kad valsti ietekmē karš visa šī bēgļu situācija un turklāt šis ekonomiskais karš un propagandas karš, ko īsteno Kremlis pret Ukrainu. Un tāpat laikā jums ir izdevies noteikti ļoti nopietnu reformu kursu. Un tīpaši vēlos jūs paslēt arī šajos centienos apkarot kor korupciju. Mēs kā parlaments jūs, protams, atbalstīsim Eiropu. Mēs gan neesam visi vienisprāt, esam sašķelti, tieši tāpat kā Eiropa ir sašķelta. Uh, bet eh, mēs cenšamies kopā ar Mogherini kundas atbalstu strādāt pie informatīviem jautājumiem, ehm, vēlamies piedāvāt faktus propagandas vietā, un tas nebūtu nav viegls uzdevums. Pāris jautājumu, un es atvainojos, ja varbūt atsevi, ja šādi jautājumi jau tika uzdoti. Pirmām kārtām enerģijas neatkarība un gāzes piegāde, ņemot vērā, ka tuvojas ziema, un kā jūs, saskat, kā jūs redzat šo situāciju, un tālāk arī humanās palīdzības sniegšana tajā valsts daļā, uh, ko tiešā veidā neskar konflikts. Ko vēl Eiropas Savienība var darīt? Lai palīdzētu asociācijas nolūgumu īstenošanā. Un mēs kā palīdzēt tikt galā ar šo bēgļu vilnu, kas tiešām ir vēsturiski bezprecedenta gadījums. Paldies! Chairman. I have a good reason, I mean, to be. Man ir labs iemesls, lai otro reizi uzdot jautājumu šajā paneldiskusijā. Saskaņā ar informāciju, kas eh, ir izskanējusi, Konstantins Vaļasējevs ir um, ehm, izvirzīts par prezidenta administrācijas kancelēs vadītāju. Un es domāju, ka mums vajadzētu apsveikt šo kungu. Uh, Es e, ar lielām cerībām raugos uz sadarbību ar viņu, bet galvenokārt es esmu pārliecināts, ka mums būs laba sadarbība ar Ukrainas vēstnieku. Mums ir nepieciešams konkrēts sadarbības partners, draugs un palīgs šeit, Briselē. Kur ir vēstnieks? Atbild Gnadjuks kundze. Jā, ir prezidenta administrācijā jauns vadītājs un, kā jau jūs pieminējāt, uh, Mēs vēlamies izveidot eh, tādu uh, dziļāku uh, sadarbību ar Heļasējevu kungu. Viņam ir ļoti liela pieredze sadarbībā ar Eiropas institūcijām, un es tiešām ceru, ka šis ļoti pieredzējušais cilvēks būs Ukrainas balsa Eiropā. Un, ja es varētu atbildēt uz jūsu jautājumu, tad uh, sociālās politikas un darba tirgus ministrijas pārstāvis, tad vēl viena piebilda pie viņa teiktā. Jūs pieminējāt problēmas ar IDP, es pieminēju 1 miljon, miljonus 300 tūkstoši cilvēku, manuprāt, tā nav pilna aina. Tas nav galējais skaitlis, ar kuru mums būtu jāoperē. Tātad cilvēki, kur ir pārbēguši no Doņetskas un Lugatskas reģioniem. Tie ir tikai reģistrētie cilvēki, tie ir tikai reģistrēti sistēmā. Un eh, cilvēki, kuri šobrīd ir atkarīgi no valdības atbalsta un saņem sociālo palīdzību tādu vai citādu veidu. Vienlaicīgi vēlētos piebilst, ka sociālās politikas ministrija ir eh, sagatavojusi apjomīgu pasākumu programmu, ko darīt ar sociālo problēmu risināšanu iekšējo bēgļu jautājumā. Ko darīt ar tiem, kuri, kuri joprojām dzīvo okupētajās teritorijās? Un tagad vēlētos dot vārdu atbildīgiem ministra vietniekam, kurš ir atbildīgs par sociālo politiku. Uz Temņikov kungs lūdzu. Bez mikrofona possible uh, no. answer? Minister, Minister of Social Policy answer on ADP? Shortly, we have one and a half minutes. Pusotra minūte ir palikusi līdz sēdes beigām. Lūdzu, īsvā atbildes. Vārds Butickas kundze. Thank you so much. Paldies, saka Simenko kungs. Mēģināšu būt pēc iespējas lakoniskāks bet eh, IDP jautājums ir ļoti sarežģīts, un eh, šajā situācijā ir arī grūti kaut ko atbildēt. Un eh, tomēr runājot par manas valsts vidustermiņa prioritātēm, mums galvenais ir jānovērš situācijas pasliktināšanās. Un Austrum Ukrainā šobrīd darba tirgu situācija ir samērā smaga. Uh, iet runa par 1,2 uh, miljoniem ukrāņu, kuri uz nenoteiktu laiku ir bijusi spiest paņēm, pa, pamest savu teritoriju. Un Ukrainas valdība dara visu, kas tās spēkos, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, un mēs tiešām nodrošinām, mēģinam nodrošināt viņiem sociālo palīdzību. Mēs esam atvēlējuši 3,2 miljārdus eh, Ukrainas valūtas vienību, lai palīdzētu viņiem dažādu pakalpojumu sniegšanā. Grīvnes, tātad 3,2 miljonus grīv, miljardus grīvnes. Mūsu ministrija ir sagatavojusi palīdzības programmu gan integrācijai, gan sociālajai palīdzībai, un iekšējiem bēgļiem šī palīdzība ir paredzēta eh, pat līdz nākamajam gadam iekļaujot. Varu, protams, vēl sīkāk pakavēties atbildot uz konkrētiem jautājumiem, bet galvenais, ko vēlējos pateikt tādos lielos vilcienos, ir tas, ka ko tad mēs sagaidīt no Eiropas Savienības atbilde. Ņemot vērā situāciju ar iekšējiem bēgļiem, manai valstī ir nepieciešamas mērtiecīgas reformas gan darba tirgu sakārtošanā, gan arī citādi palīdzot iekšējiem bēgļiem. Mēs e, mēģinam izveidot e, aizsardzības e, mehānismus cilvēkiem, kur ir visneaizsargātākie šajā darba tirgū. Un, protams, arī humanitārā palīdzība ir atbalstāma. Un tomēr mēs vēlamies īstenot specifiskus projektus, kuri ļautu šiem iekšējiem bēgļiem strādāt savai izglītībai un spējām adekvātu darbu un saņemt par to arī labu atvaldu, atvieglojumu. Par mājokļiem runājot, jā, protams, Ukraiņas sabiedrībā vēl ir daudz darāmā. Tas bija tiešām ļoti, ļoti īsti tādā telegrāfiskā stilā. Paldies! Paldies, saka Rutickas kundze. Es eh, esmu lauksaimniecības ministrijas atbildīgā, un es, mēs kopā ar Balašu kungu, kas ir ministra kungs, eh, strādājam eh, jautājumu risināšanā, un iekšējie bēgļi šo jautājumu mēs risinām sekojoši. Mēs esam viena no tām ministrijām, kura sadarbojas ar neatkarīgām organizācijām, un mēs vēlētos uh, pajautāt Eiropas Savienībai, ko jūs, kādā veidā jūs varētu mums palīdzēt. Šobrīd, šobrīd eh, mums ir ļoti daudz neizpildāmu, <clears throat> neizpildītu uzdevumu, un pēdējo sešu mēnešu laikā mēs eh, kopā ar Eiropas komisiju esam sagatavojuši <clears throat> lauksaimniecības reformu kopumu Un tagad sadarbojamies gan ar prezidentu kancelē, gan arī ar citām atbilstīgajām iestādēm reformu sagatavošanā un īstenošanā. Pēc tam mēs ķersimies klāt šo reformu īstenošanā un, protams, eh, no Eiropas Savienības mēs ceram uz atbalstu. Manas ministrijas galvenais eh, uzdevums ir sakārtot uh, zemes grāmatas un kādastru par palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem un arī īstenot veselu virkni citu reformu. Paldies! Actually, the last sentence. Un tagad tiešām pēdējais vārds saka Gnedjuks kundze. Es uzskatu, ka labākais, ko varam likt pretī Krievijas agresijai, ir reformas, reformas un vēlreiz reformas ar Eiropas Savienības atbalstu un dalību valstu atbalstu mēs esam nostājušies uz Eiropas ceļa un to arī turpināsim. Paldies, eh, man ir jāslēdz sēdi, jo es zinu, ka ir paredzēta tikšanās ar budžeta komisāru, un ja jau mēs viņa atbalstu nesaņemsim, tad mēs par pārējo varam vispār aizmirst. Tas bija pirmais, otrais. Es uh, ierosināt, lai nākamo reizi mēs vairāk runātu ar ministru vietniekiem, jo jums bija ļoti interesanta informācija visiem, kur strādā atbilstīgajās ministrijās. Paldies Balaškungam, paldies visiem, kur piedalījās šajā sēdē, un labu es gribu visiem garšīgas pusdienas. And have a nice, and, and have a nice. Right. Right. But she, but she took over. Even they take chairmanship of.